attīstība, tirdzniecība, humanā palīdzība. Eh, tās visas ir jomas, kur mēs darīsim, eh, ko varēsim, bet mēs nedrīkstam aizmirst ārējās robežas eh, stiprināšanu ne tikai Grieķijas un Turcijas kontekstā, bet arī citos aspektos. Horvātija nepieļaus to, lai kļūtu par nelegāla trans bēgļu transporta valsti neviena. Uh, Mums ir eh, svarīgi eh, radīt, eh, aizsargāt savas robežas ar 6500 policijas darbiniekiem, kas apsargā Horvātijas robežu, topošo Schengenas robežu un Eiropas ārējo robežu. Un šajā jomā visi pārkāpumi tiks arī izmeklēti un tiks piemērotas pārkāpumu gadījumā attiecīgas sankcijas. E, tas ir tas, ko es gribētu pieminēt, un tie, e, kuri ir redzējuši situāciju pie Bosnijas un Hercegvinas un Horvātijas robežas, e, pilnībā sapratīs, par ko es runāju. Un ir jāiesaist, un arī šeit ir nepieciešama Frontexa un citu institūciju atbalsts. Ja eh, Beja kunga pieminētā paplašināšanās eh, šeit ir jādarbojas uzmanīgi un atbildīgi. Eiropas eh, Savienības dalībvalstīm vai arī tām valstīm, kurām Eiropas Savienības valstis ir kaimiņos. Uh, E, te jau nav runa par to, ka šīs valstis varētu kļūt par ASV, Ķīnas vai Krievijas dalību valstīm. Vienīgais ceļš ir Eiropas Savienība. Un tāpēc e, mēs nevaram e, pamest šīs te valstis novārtā. Mums ir jāatbalsta, lai tās nezaudētu tempu, ar ko veikt reformas. Protams, šis jautājums nevar tikt atrisināts rīts Eh, rīt, bet eh, tas ir ilgāka procesa, sakārtota procesa jautājums. Zagrebas eh, samitā mēs eh, arī eh, jau nospraudām mērķus nākamajiem desmit gadus, gadiem. Par Tomašīcas kundzes teikto paldies par labajiem vēlējumiem, paldies par gatavību mūs atbalstīt. Kā jau jūs teicāt, tas jau nav tikai protokolārdas dabas uzdevums. Mēs strādājam daudz un mm, mēs to arī darīsim. Un tāpat kā Eh, daudzi cilvēki manā valstī, kurš atbalsta Eiropa. Ik viens eh, cilvēks, eh, cilvēkiem ir svarīgi strādāt Eiropai un Horvātijai. Eh, lai sasniegtu labu rezultātu. Un noslēgumā pieminētos eh, fondus, par ko runāja Kula Sučika kungs, līdzsvars starp sociālo politiku un modernizāciju. Eh, tas nav tik vienkārši izveidojams. Ja tas būtu bijis vienkārši, tad jau iepriekšējais parlamenta sastāvs un komisija būtu to pieņemšanu mūsu pozīcijas pat laban ir diezgan atšķirīgas, un tāpēc arī visiem ir jāpārdomā un jāapsver uh, situācijā, kādā veidā satuvināt mūsu pozīcijas. Paldies par iespēju runāt. E Paldies, un tagad uh, uzsāksim vispārējās debates. Pusotra minūte Rēslēr kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji godātājs premjerministra kungs, godātie kolēģi. Vēsturiski un kultūras ziņā Horvātija, protams, pieder pie Eiropas, bet pavisam nesen vēl manu vecāku paudzes laikā bija tā, ka brīvība, demokrātija un piederība Eiropas saimei šķita eh, kā tādas, kas ir eh, tālu uh, prom un neaizsniedzams, un tāpēc Horvātijas prezidentūra Eiropas Savienībā ir tik simboliski svarīga šajā eh, grūtajā Horvātijas ceļā, eh, cīnoties par brīvību, neatkarību. Um, un tas sākās pirms trījiem gadu desmitiem, eh, kad es piedzimu, un tagad Horvātija ir veiksmīga Eiropas saimnības dalībvalsts. Un tagad, kad sākas jauns likumdošanas cikls, mums ir kopīgi mērķi, kas šodien arī tika uzsvērti Horvātijas prezidentūras prioritātēs. Un e, ļoti svarīgs jautājums, protams, būs DFS, jeb daudzgadu finanšu schēmas jautājums. Uh, Mums ir jāmodernizē Eiropa, bet to darot nedrīkstam aizmirst arī Eiropas Savienības pamatpolitikas, kuru mērķis ir mazināt reģionālās atšķirības, kuras joprojām vēl pastāv, diemžēl. Esmu pārliecināts, ka Horvātija ar savu unikālo perspektīvu var dot uh, būtiski ieguldījumu tajā, lai panāktu vienošanos uh, par pasākumiem, kas uh, dos iespēju veiksmīgi pārveidot Eiropas. Ceru, ka šī prezidentūra būs veiksmīga visai Eiropas Savienībai, bet arī raugoties uz visu pārējo pasauli. Tagad Borzans kundze, pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Horvātija uh, pārņem padomas prezidentūru uh, sarežģītā situācijā. Neatkarīgi no atšķirībām starp mums, uh, Eh, pilsoņu dzīves kvalitātei ir jābūt prioritātei. Nedrīkst būt Eiropas vienotajā tirgu otrā šķirs pilsoņu. Darba tirgum ir jābūt atvērtam visiem, kuri eh, vēlas dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi, eh, strādājot savu darbu. Mums ir arī jauniešu garantija jāpiepilda ar dzīvību. Vienlaikus jānodrošina minimālā alga Eiropā. Uh, Visu pilsoņu darbs ir e, vienlīdz vērtīgs un viņi ir vienlīdz labi jāapmaksā. Kas tad mēs esam, vai tad neesam vienlīdzīgu pilsoņu savienība? Visiem instrumentiem ir jābūt ilgspējīgi plānotiem un DFS ietvaros mums ir jāveido dialogs arī ar uzņēmumiem lai tie vairāk paturētu prātā sabiedrības labumu un aizsargātu pilsoņus, kas ir vājākā puses tirgū veselīgi, droši, nekaitīgi pārtiks produkti, arī tai ir jābūt mūsu prioritātei arī turpmāk, tieši tāpēc, ka pilsoņiem tas ir svarīgi un uh, palīdz cīnīties arī pret uh, lieko svāru Eiropā. Uh, pārtiks nekaitīgums un augsta kvalitāte ir svarīgi jautājumi visiem pilsoņiem, un šeit uh, Eh, kā priekšnosacījums ir arī jaunā regula par pārtikas produktu kontroli. Tā mums ir jāvirz uz priekšu. Un visbeidzot, eh, veicu jums, ve, svēlu eh, jums veiksmi ehm, turmākajā darbā. Tagad Flego kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais priekšsēdētāji padomas priekšsādātāja kungs. Jā, tā tad Horvātijas padomas prezidentūra Eiropas Savienībā Nu, katrai valstī tas ir milzīgs izaicinājums vadīt uh, prezidentūru, un tāpēc es ceru, ka šis uh, laiks būs tāds auglīgs un vērtīgs. Es ceru, ka mēs uh, um, ne tikai pamanīsim, ka jūsu prezidentūras laikā uh, viena valsts ir izstājusies no Eiropas Savienības, bet ka mēs esam izveidojuši labākas attiecības citu valstu starpā. Tas ir laiks jaunām idejām, uh, Eh, jauniem ieteikumiem, un, manuprāt, izglītība ir jautājums, kas eh, par maz ir pieminēts. Jo īpaši raugoties uz eh, vidusskolā, mums ir vajadzīgs jaunas iniciatīvas, un es gribētu aicināt Boloņas procesu um, paplašināt arī uz tālāk izglītības skolām, lai mēs varētu nodrošināt labāku izglītības sistēmu pielīdzināšanu Eiropā, lai veicinātu konkurences. Paldies! Tagad uh, Gīgolda kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Premjerministra kungs, man ir prieks uh, jūs atkal redzēt tagad jaunā lomā, un es gribētu runāt tikai par diviem jautājumiem. Pirmkārt, Eiropas komisija ir prezentējusi priekšlikumu um, lielo uh, starptautisko uzņēmumu nodokļu caurskatāmībai. Uh, MVU um, un uh, pilsoņi maksā nodokļus, bet lielie startautiskie uzņēmumi liela daļa pat nemaksā viņu uh, nodokļus. Un jūs varētu būt tas premjers, kurš atkal iekļaut šo jautājumu uh, padomes darba kārtībā. Līdz šim tas nav paredzēts skatīt, un tāpēc es aicinu pārskatīt padomes darba kārtību un pabeigt to, ko ir uzsākusi Somijas prezidentūra, lai rastu vairākumu padomē. Un visbeidzot, Somi uzsāka arī līdzīgi kā Eiropas parlaments eh, Plenkovičs kungs eh, publicēt informāciju par viņu pastāvīgo pārstāvniecību, eh, tikšanos ar lobbyiem, un vācieši ir apsolījuši to pašu darīt, bet, diemžēl, Horvātijas pārstāvniecība to vēl nedara. Tātad, lūdzu, sekojiet Somu, piemēram, tas ir ļoti labs piemērs. Paldies! Paldies, Kontes kundze, pusotra minūte, lūdzu. Ehm, Vispirms es gribētu mūsu horvātu draugiem novēlēt visu to labāko, un mums ir kopīga jūra, Adrijas jūra, kas eh, mums sniedz tik eh, lielu zivju bagātību, bet pēdējos eh, gados ir bijusi ļoti ierobežojoša zivju politika. Zivsaimniecības politika ir ierobežots nozvejas apjoms, um, un tas nozīmē, ka zivju produkcija Itālijā ir samazinājusies par 40%. Tas ir saistīts ar Eiropas komisijas lēmumiem, jo koplāma procedūra uh, um, tiek apieta uh, ar Eiropas parlamentu. Ir svarīgi uh, stiprināt sadarbību starp mūsu valstīm. Mēs vēlamies uh, uh, izvairīties no Eiropas parlamenta deleģitimizācijas. Itālijai, Horvātijai un Slovenijai ir jārīkojas kopīgi, lai aizsargātu mūsu zvejnieku intereses. Es ceru, ka jūsu prezidentūras sešu mēnešu laikā šis jautājums tiks skatīts. Uh, un eh, arī eh, zvejas rīku modernizācija varēs tikt atbalstīta, un eh, būs runa arī par sociālajiem pasākumiem. Es aicinu komisijai sniegt viennozīmīgu reakciju, vai jūs uh, um, vēlties uzsākt šīs sarunas, jo pārāk ilgu laiku šie jautājumi netiek vairs skatīti. Mums ir jānodrošina pieeja zvejniekiem zvejas ūdeņiem un balstīties, mums jābalstās arī uz interektu piemēru. Paldies! gribu atgādināt jums, ka vajadzētu runāt nedaudz lēnāk, lai jūs varētu iztūkot. Un tagad eh, Terčikungs viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, iet sveicināti! Vēlos sveikt visus klātesošos jaunajā gadā un novēlēt veiksim pie Horvātijas prezidentūrai. Man tas skar īpaši, jo pirms ceturdaļ gadsimta, kad es kā žurnālists atrados tranšejās un sagrautajās mājās Osijekā, Karlovačā, Kraģinā, tobrīd šis prezidentūras sapnis likās nesasniedzams un tāpēc, manuprāt, šīs sava Eiropas uh, apvienošanās no Tallinas līdz Kadisai, no Zagrebas līdz Amsterdamai ir īpaši skaista, un mēs nedrīkstam pieļaut šīs apņas agrūšanu. Bet Horvātijas prezidentūrai ir jābūt piesardzīgai pret tiem, kuri mēģina Eiropu nolaupīt, lai padarītu to par konkrētu sociāldemokrātu ideoloģiju supervalsti, kas te ignorē un grauj nācijas. Ir jābūt veseliem saprātam. E, pastāv veidot aizdomīgus, neracionālus ideoloģiskus projektus, e, kas e, kā zaļais kurs vai konferences par Eiropas savien, Savienību un pa aizmuguras durvīm ievest dažādus nevēlamas parādības, ko ne ik viens vēlas. Um, Tagad uh, Bjorkas kundze vienu minūtu lūdzu. Liels paldies! Dargais premjerministra Plenkovičs, es esmu šeit. Jūsu prezidentūra saka, ka vēlties pievērsties tiesiskumam un humānam migrācijas pārvaldības modelim. Es pati, kad izlasīju ziņojumus, devos uz šīm eh, vietām, par eh, kurām jūs runājāt, eh, Horvātijas dienvidos, Bosnijas ziemeļos, Un uh, rūpīgi izvērtējot situāciju, mēs esam redzējuši 2018. gadā desmit uh, tūkstoši gadījums, kad nelegāli tiek noraidīti cilvēki un uh, 25 tūkstoši citu gadījumu. Un izlasīju arī ziņojums par uh, Horvātijas robežu policijas brutalitāti. Man jāsaka, ka stāsti, ko es dzirdēju, bija, bija pat uh, vēl trakāki. Uh, Uh, suņu koduma brūces, uh, dažādas citas uh, ievainojuma brūces, un šie stāsti ir šausminoši, un pilsoniskā sabiedrība pret to notiek vēršanās, tāpēc, ka viņi aizstāv migrantus. Es domāju, ka šeit vēstiem ir jābūt skaidram, ka nav neviena dalībvalsts, kas drīktētu uzvesties šādā veidā uz savām robežām. Kā jau kolēģi to teica, mums ir jāpieliek punkts šādai rīcībai, ir jābūt neatkarīgam monitoringa mehānismam, kas tiek īstenots, un mums ir skaidri jāsaprot, jāsaka, ka nekāda Schengenas dalība nevar par to būt nerunas, ja šāda rīcība netiks apturēta. Ir zilās karts jautājums, vai jūs uzklausīsiet jautājumu jā no Sokola kunga? US. Jā, jūs pieņemat jautājumu? Lūdzu, 30 sekundes jums. Paldies, priekšsēdētāji. Godātā deputāte, kāpēc jūs uh, izplatāt uh, nepatiesību? Uh, vai tad eh, nav kaut kādu neatkarīgu organizāciju eh, ziņojumu, ko jūs varētu citēt, vai jūs vienkārši cenšaties apmelot eh, Horvātijas robeža apsardzes ierēģņus bez jebkādas leģitimitātes. Horvātija ievēro visus Eiropas Savienības noteikumus, arī starptautiskās tiesības, un tāpēc es gribētu jūs aicināt neizplatīt šādu melīgu informāciju. Es atvainojos, tas ir smieklīgi es esmu lasījusi ziņojums, un es to arī redzēju savām acīm. Es biju ļoti īsu laiku tur, un es uh, piedzīvoju, kā 20 cilvēki tika atgrūsti no uh, policijas puses. Esmu dzirdējusi no cilvēkiem, ka eh, viņiem uh, 30 minūtes bija jāstāv augstā ūdenī, pirms viņi tiek aizsūtīti atpakaļ uz Bosniju. Uh, kad mums būs šāds neatkarīgs monitoringa mehānisms, kad tiks ievērot starptautiskās un Eiropas tiesības. Šobrīd tas tā nav. Paldies. Viena minūte, Sinčič kungs, lūdzu. Hvala vam. Ovom. Paldies. Es domāju, ka mums vajadzētu um, raudzīties, kāda būs Horvātija šīs prezidentūras laikā Eh, tur eh, netiek ievērot noteikumi un ir korupcija. Piemēram, runājot par pieeju informācijai, es aizsūtīju pieprasījumu Horvātijas parlamentam, lai saņemtu informāciju. Piemēram, es gribēju uzzināt, eh, kam konkrētā dienā bija pieeja uh, Horvātijas valdības ēkām. Uz to es saņa, uh, atbildi nesaņēmu, jo, ja tā tiek darīts, ko tad mēs varam sagaidīt? Likumā tiek rakstīts, ka divu nedēļu laikā jums man bija jāatbild, bet jūs to neizdarījāt. Jūs uh, arī esat saskāries ar tiesas apsūdzībām, bet joprojām vēl nesat atbildējis. Tāda ir caurskatāmība Horvātijā. Svarīgi ir uh, ievērot likumus, uh, tā taču nevar rīkoties. Premjerministrs, tā ir krāpniecība, krāpnieki tikai tā uzvedas, jūs aizsargājat savus draugus, kuri uh, Eh, slepeni iekļūst eh, valdības ēkās un tur raksta likumus. Tātad interešu konflikti, jūs nemaz nevarat to iedomāties. Tagad Nīblers kundze, pusotra minūte, lūdzu, paldies, priekšsādātājs kundze, godātā komisijas priekšsādātājs kundze. Padoms priekšsādātāja kungs eh, ir sācies jauns gads, jauns gadu desmits, jauna prezidentūra un uh, Eh, katram eh, sākumam ir zivā, zināma burvība, tā tiek teikts, un vienmēr ir lielas cerības un gaidas, un tieši attiecībā uz Horvātijas prezidentūru cerības ir ļoti lielas. Un godātais padoms priekšsēdētāja kungs, tas, ko jūs iesicējāt savā eh, programmā, tas mūs noskaņo pozitīvi, jūs tiešām a, aktīvi ķeraties pie lielajiem jautājumiem. Es vēlreiz gribētu parunāt par migrāciju. Šeit Eiropas Savienībā mēs jau kopš 2015. gada strādājam pie kopīgiem risinājumiem, un var jums pateikt, ka daudzi pasākumi arī um, Bavārijā, manā reģionā notiek uh, gada sākumā. Cilvēkiem ir lielas cerības, ka mēs Eiropas līmenī kopīgi risināsim migrācijas uh, jautājumus, ka mēs situācijas beidzot kontrolēsim. Lūdzu, iestājieties par to, lai jūsu prezidentūras laikā mums uh, izdotos panākt progresu, lai būtu kopīgi patvērumu noteikumi, lai lai kopīgi visas dalībvalstis arī uzņemtos atbildību par šo lielo izaicinājumu migrāciju. Mums ir vajadzīga drošu ārējo Eiropas robežu, sakārtots migrācijas un bēgšanas iemeslu apkarošanas kombinācija, un tāpēc es arī priecājos par to, ko kolēģi teica par Schengen un migrācijas jautājumiem. Situācija joprojām ir kritiska, kaut vai paraugoties uz to, ko saka grieķu kolēģi par Grieķijas salām. Tātad es jūs lūdzu citos izaicinājumos zaļais kurs, DFS, tie visi ir svarīgi jautājumi, bet migrācija joprojām ir svarīgākais izaicinājums, un es aicinu jūs koncentrēti meklēt risinājums jūsu prezidentūras laikā, jo īpaši sadarbojoties ar dalību valstīm. Paldies! Madam Piri, for... Pirī kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies! Godātais priekšsādātāji, eh, godātā priekšsādātāja, premjerministrs kungs, man ir prieks jūs atkal šeit redzēt. Eh, krīze Lībijā un ASV un Irānas konflikta eskalācija eh, parāda, kā mūsu lomas stiprināšana šajā reģionā ir tik izšķirīga nekad. Un mēs aicinām īstenot multilaterālismu, un tāpēc mēs atbalstām Horvātijas prezidentūras apņemšanos veidot spēcīgu Eiropu izaicinājumu Eiropā, pasaulē Un uh, premjerministra kungs, jūs zināt, ka mēs nebūsim uh, globāls vēlētājs, ja nepildīsim savas saistības. Un tas ir ļoti svarīgi arī Rietumpalkāniem, mūsu ciešākajiem partneriem. Mums ir jāgarantē procesa uh, ticamība un jāuzsāk sarunas ar Ziemeļu Maķedoniju un Albāniju martā pirms Zagrebs samita. Un visbeidzot, mūsu savienība nevar būt spēcīga, ja ļausim mūsu demokrātijām uh, sadrupt. Uh, Eh, Polijai un Ungārijai eh, ir nepieciešama padomas vienota rīcība un ir eh, jānodrošina, ka nav iejaukšanās vēlēšanās mūsu demokrātiskajās sistēmās. Visos šajos jautājumos mūsu grupa ir sat gatava sadarboties ar jūsu prezidentūru. Paldies, un kolēģi, tagad mums ir 16 runātāji brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Sarakstu tagad slēgšu un brīdinu, ka. Mēs nevarēsim dot vārdu visiem 16, kas ir sarakstā. Lūdzu, ievērojiet laiku. Eh, ja eh, jūs redzat sarkanus ciparus, tad ziniet, ka jūsu laiks ir beidzies un jūs to esat pārsnieguši. Tagad Haieras kundze. Paldies, priekšsēdētāji, premjerkungs. Šī ir piekta prezidentūra, kura strādā pie sarežģītā nākotnē, nākotnes budžetas jautājuma. Šoreiz, cerēsim, būs pareizā prezidentūra. Un uh, Horvātijas prezidentūrai būs nozīmīgā impulsa loma. Ļoti būtiski ir virzīties, jo vairāk e, lēmumu pieņēmēji kavējās, jo vairāk mēs kavējamies ar projektiem, lauksaimniecības citiem, vairākums programma vēl nav pabeigts, piešķirtie līdzekļi vēl nav zināma. Uh, Un es vēlos saprast no saņēmēja puses, kā plānot savus projektus šādā neskaidrībā. Un kā mēs varam lemt par mūsu nākotnes darbībām, nezinot mūsu līdzekļus. Uh, Cīņa pret klimatu pārmaiņām nevar notikt eh, Luksemburgas mērogā. Klimata pārmaiņas nevar būt eh, risinams tikai Grieķijā, un eh, mūsu kontinenta digitālajā jautājumi nevar tikt atrisināt tikai Igaunijā. Un jā, pēc visiem šiem apsvērumiem mums ir tikai viens risinājums, kas ir paredzēt sev pašu resursus. Markārt kungs tālāk uz vienu minūti. Jā, vielen Paldies, premjerministra kungs. Vispirms vēlu veiksmi prezidentūras laikā jūs eh, esat izvirzījuši nozīmīgas prioritātes, ieskaitot arī prioritāte Eiropa, kas vieno. Domāju, ka ļoti svarīgi šajā kontekstā apzināties to, eh, ka politiķi saņem pārmetus eh, par to, ka viņi runā vienu, bet dara citu. Un es domāju, ka mums ir jāsako līdz, kā savienot savus vārdus ar saviem darbiem. Un es domāju, ka nākamajos mēnešos mums eh, varam apmainīties ar saviem atšķirīgajiem viedokļiem patvērumu politikas jomā. Tomēr tam būtu jānotiek uz zināma pamata, proti, ka mēs esam savstarpēji godīgi. Esmu nobežījies par to, ka no vienas puses mēs redzam, mēs pats Horvātijā redzējām par to, e, ka ir tik daudz e, pierādījumu e, cilvēktiesību pārkāpumiem pie ārējām robežām, bet no otras puses es redzu to, ka tur netiek pateikts, ka tas tā ir, mēs to noskaidrosim, bet tur tiek pateikts tā tas nav. Un es domāju, ja mums gribam Eiropu, kas aizsargā, tad mums vajadzīga Eiropa, kas eh, aizsargā cilvēktiesības pārējām robežām. Un, ja tas tā būs, tad mums būs panākumi. Un tagad pusotra minūte Bordelas kungs lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji, premjerministra kungs, runājot par tautas apziņu Horvātijā. Horvātijas valdība amatā stājas eh, <clears throat> kā prezidējošā valsts ņemot vērā esošos uh, uh, konjunktūras apstākļus, ko prezidentūras uh, seko vienotrai un politika paliek viena un tā pati. Skati, skatījums uz Eiropas Savienību kļūst aizvien skeptiskāks, to mēs redzam Spānijā, Francijā, Itālijā, nerunāsim pat par ap, apvienoto karalisti, tomēr mēs aizvien runājam par Vai jūs varētu runāt mazliet lēnāk? Līdz ar to mazāk identitātes, mazāk suverenitātes. Pēdējie notikumi e, ir bijuši ar ļoti nopietnu ietekmi uz e, Horvātijas rūpniecību, lauksaimniecību Un jūs, eh, premjerkungs, eh, pilnīgi noteikti apzināties eh, izaicinājumus, ar kuriem jūs saskaramies. Jūs piedāvātās programmas nebūtu, nav revolucionārs un domāju, ka nekad nemainīs Eiropiešu ikdienā. Domāju arī, ka Francijas prezidents piekāpsies komisijai un uh, notiks eh, Albānijas eh, iestājas eh, sākuma process, neraugoties uz migrācijas krīzi. Un, Horvātija varēs novērot, cik inerta ir Eiropas Savienības vadība. Um, minute, Jurica. Jurica kungs, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Horvātijas prezidentūras nozīmīgs uzdevums būs nodrošināt progresu um, budžeta sarunās, ņemot vērā apvienotās karalists izstāšanos. Mums ir jāmeklē citas ienākuma iespējas. Eh, dažas valstis domā par jaunu nodokļu ieviešanu vai maksājumu palielināšanu no dalībvalstīm. Mums ir jādomā par to, kā mēs labāk varam izmantot resursus. Slovākija ir tīrais Eiropas līdzekļu saņēmējs, bet mūsu pilsoņi labi saprot to, ka mazāk ienākumu nozīmē mazāk izdevumu. Tie, taču viņi nesaprot to, kāpēc Eiropas Savienības eh, finansējums uh, Eh, jau vairākus gadus tiek tērēts pēc iepriekšējiem principiem, lai gan rezultāts ir maz efektīvs. Es aicinu padomi labāk definēt politikas mērķus un izvērtēt programmu efektivitāti. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs deputāts Papa Dimulis. Paldies, priekšsēdētāji! Fonderlajens eh, kons, kolēģi, runāsim atklātu valodu. Runājot par Lībijas, Irākas, Savienoto valstu krīzi, Eiropas Savienība ir perfekti eh, promesošā ekonomiski, politiski, un Plenkovičs kungs, ja mēs vēlamies spēcīgāku Eiropu starptautiskajā arēnā, Tāda Eiropu, kas būtu miera faktors un piedāvātu diplomātiskus un citus risinājumus, tad ļoti daudz ir jāmaina. Mēs eh, nevērtēsim jūsu prezidentūru uz skaisto runu pamata, bet uz rezultātu pamata pēc sešiem mēnešiem. Vai jums izdosies? Uh, Eh, pieņemt Eiropas Savienības budžetu, kas atbilst parlamenta eh, cerības un kas nemazinās koheizijas reģionālās attīstības fondus līdzekļus inovācijai. Vai jūs atbalstīsiet iestājas sarunu iesākumu ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju, Marta? Vai jums izdosies reformēt? patvērumu politiku. Šis dosie šobrīd ir bloķēts padomē un jūs vērtēt, tiksit vērtēti pēc šiem jautājumiem. Paldies priekšsēdētāji Fonderlajens kungs, Plenkovičs kungs. Mēs ļoti rūpīgi uzklausījām jūsu prioritātes un jūsu apņemšanos stiprināt Eiropas lomu, tāpat runājot par eh, tīr, pārējais tīro enerģiju un koncentrēšanos uz migrācijas jautājumiem prezidentūras laikā. Tāpat jūs nozīm, norādījāt to, cik svarīgi ir veicināt digitalizāciju, izpēti, attīstību, eh, at, eh, stiprinot prasmes, kas ir piemērotas eh, un atbilstošas darbam. Un visā šajā kontekstā, runājot par Eiropas zaļo kursu, kāpēc Eh, eh, nedomāt par zaļo investīciju atbrīvošanu no fiskālajām vagām. Nu, mēs apzināmies, ka reālais darbs ir pārveidot šos mērķus par efektīviem pasākumiem, kas varētu mainīt, mums eh, jau sāktu tagad mainīt Eiropas pilsoņu ikdienu. Labu veiksmi jums prezidentūrā! Paldies, un tagad uz pusotru minūti deputāts Delī. Paldies, priekšsēdētājs! Mm. Cienījumā priekšsēdētājs kundze. Mm, es runāju par paplašināšanos, jo es esmu gandarīts par šiem te soļiem. Divi uzdevumi. Pirmkārt, ir jāpārliecina tās dalība valstis, kuras e, iebilst e, paplašināšanās tālākai, un otrkārt, kandidātu valstīm jāpārliecina, ka e, pie iestāšanās Eiropas Savienībā nav burkāns, kas iekārts ļoti garā pātagā. Eiropas valstis liecina par to, ka e, daudz e, iedzīvotāju vairākums atbalsta Eiropas integrāciju. Cilvēkiem patīk Eiropas ideja par spīti faktam, ka e, reizēm Eiropas Savienība ir rīkojusies kā pamāte. Un š, Ungārijas eh, delegācija no ETP ir gatava palīdzēt, cik iespējams, jo Ungārija un Ungāri eh, grib nostabilizēt plaukstošas kaimiņā tiecības eh, pēc iespējas ārāk, jo es esmu pārliecināts par to, ka bez tā Eiropa nebūs pietiekama spēcīga, lai ietekmētu globālo politiku. Paldies! Thank you. Paldies, saka priekšsēdētāja. Zilā karta. Luis Garikāno, vai akceptēsiet? Mr. Deli, will you accept the blue card? Deli, kungs, vai akceptēsiet zilo kartīti? Nē. Atvainojiet, te izrādījās, ka nemaz tas nebija zilās kartītes jautājums, tāpēc nākamais runātājs Ertukungs vienu minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mr. Priekšsēdētājs kungs, eh, sveicu parlamentā, lai veicas prezidentūrā, un es eh, gribētu piemetnēt jūsu stratēģiju par eh, Eiropas vienotību. Jā, mums vēl ir Eiropā reģioni un rajoni, kur nav uh, sakaru, nav interneta, piekļuvis internetai, un tie ir pamatā lauku reģioni reģioni un reģioni, kuriem eh, ir raksturīga depopulācija. Droš, eh, droša un pieejama digitālā infrastruktūra un 5G eh, nav tikai parola, tas ir pamāts darījumiem veselībai un enerģētikai bet pat labāk e, tas lupatu deķītis, no kā sastāv Eiropas sakaru sistēma šobrīd, e, tas ir neapmierinoši. Tāpēc es uzskatu, ka Fonderlajenas kundze ir jārūpējas par to, lai situācija tiktu mainīta un 5G e, pārliecinoši izplatītos, neviens netiktu aizmirsts un atstāts, un līdz ar to sociālā jautājuma risinātos labāk. Paldies, saka priekšsēdētāji Čeka kundze. Uh, paldies, mīļie draugi no Horvātijas. Uh, bieži vien mēs runājam par krustcelēm Eiropas Savienībā, un tagad ir iespēja rīkoties jūsu uh, lēmums šajā laikā ir ļoti svarīgs. Klimata krīze, nevienlīdzīga Brexita, DFS un problēmas reģionos tie ir jautājumi, kam būs ilgtermiņa sēkas Eiropas tautu ģimenei. Horvātijas prezidentūrai to vajadzētu e, novērtēt. Te jau nav runa tikai par Ungāriju, bet par kopienu. Mums, kā Eiropas Savienība, Savienībai ir jārespektē viss, lai nebūtu tā, ka likumi tiek, netiek ievēroti. Es eh, ceru, ka jums būs drosme un uztic un eh, pārliecība sekojot tiesiskuma attīstībai un septītajam pāntam. Lūdzu, izmantojiet vienreizējo iespēju, kas jums ir, un strādājiet nākotnē. Paldies, saka tagad Štrikas kundze viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Um, es eh, sveicu Horvātijas prezidentūru Eiropas parlamentā un vēlu visu to labāko mērķu sasniegšanā. Viens no mērķiem ir jaunais eh, patvēruma pakts, eh, kas bāzētos uz solidaritāti un patvēruma tiesībām. Darbs pie tā norit gadiem, bet diemžēl ir situācija tāda, ka ir daudz gadījumu, ja likumdošanas akti tiktu korekti īstenoti, tad arī sistēma tiktu saskaņotu. Uh, Pašreizu, pašreizējais patvērumu likumdošana ne to vēl nenodrošina. Mēs redzam to, ka cilvēki tiek vienkārši atstumti atpakaļ, atsūtīti atpakaļ, un es kā parlam, Eiropas padomes parlamentārās asamblējas referente varu teikt, ka esmu bijusi uz Bosnijas un Horvātijas robežas un biju biju e, satriekta par daudziem konkrētiem gadījumiem, kas liecināja par brutālu vārdarbību un pieejas patvēruma procedūrai e, aizliekšanai mums ir jāmaina situācija un ir e, jāmaina prakse ne tikai šeit, Pār, priekšsēdētāja pārtrauc runātāju sakarā ar runas laika eh, pārsniegšanu. Tātad tagad pusotra minūte derei kungs. Grācie, prešidētē. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Eh, paldies, eh, premjerministra Plilkoviča kungs. Šī pasaule ir pilna ar izaicinājumiem Un e, prezidentūras ietvaros e, pie tā e, jūs vēlaties strādāt. Un ir svarīgi parādīt, ka Eiropu nepārvalda finanses un ekonomika, bet gan tā ir pilsoņu Eiropā un ka šādā veidā ir iespējams daudz ko mainīt. Brexits, DFS, migrantu plūsmas. Uh, Un uh, tie ir uzdevumi, kas ir jārisina. Šai Eiropai ir vajadzīga labāka infrastruktūra, labāka attīstība un jāpalielina attieksme, at, uh, ietekme globālajā mērā. Tāpat svarīgi ir jūsu uh, pārējie darba kārtības punkti, ilgtspējīgs turisms, uh, uh, reģionālā uh, makroekonomiskā sadarbība, Eh, tie ir punkti, kur mēs varam, protams, atbalstīt tāpat kā studentu un zinātniskās pētniecības mobilitāte, kā arī kultūras mantojums un sociālā iekļautība. Es esmu no Venetija reģiona, mums ir eh, arī patiešām daudz izaicinājumu. Un es Eh, tā tad eh, gribu teikt, ka esmu no Veneto reģiona. Mēs esam vēsturiski un kultūrāli saistīti ar Horvātiju, tāpēc ir svarīgi eh, vienot, ko, īstenot kopīgos mērķus un vēl jums visu to labāko. Un buržākungs viena minūte. Did, uh eerste minister namens de Vlaamse delegatie. Ministru prezidenta kungs Vlaam delegācijas vārdā. Es gribētu teikt, ka jūs pieminējāt svarīgas prioritātes. Un es gribētu patiešām eh, pievērsties novatoriskiem risinājumiem, attīstībai un digitalizācijai, jo pasaule jau uz mums negaidīs. Otrakārt, aizsargājiet pilsoņu intereses. Tiesiskums, robežsārdze, tie ir vārdi, kas rakstāmi lielajiem burtiem, un te mums nevajadzētu nogaidīt līdz 2024. gadam par Brexitu, lai būtu pēc iespējas izvairītos maz eh, šķēršļu tirzniecībai un lai sadarbība ar mūsu britu draugiem būtu pēc iespējas plašāka. Jūsu perspektīvas saistībā ar Rietumu Balkāniem, eh, es domāju, ka arī tas ir labs priekšlikums eh, un tas jūsu projekts ir dinamisks un vēlu veiksmi to īstenošanā. Un tagad Filipsas kundze vienu minūti lūdzu. Ehm, šorīt es redzēju, kā jūs, eh, Fonderlajenas kundze, izbraucāt no viesnīcas ar savu eskortu, un es gribēju paprasīt, vai nevaru aizbraukt ar jums līdz, bet, eh, nu, neizskatījās, ka to būtu eh, labi darīt. Uh, Sirsnīgi sveicu jūs. Horvātijas eh, programma eh, eh, rada vielu izbrīnai. Gan ambīcijas, gan jaun paplašināšanās, un ja šīs te politikas, ka tiek pieminētas, tad arī saistībā ar eiro, tad es domāju, ka tas viss nav reāli. Uh, un šeit uh, Mēs eh, redzam, ka eh, situācija ir eh, citādāka un ka ir stagnācija. Cilvēki saistībā ar Brexitu grib brīvību, viņi negrib supervalsts diktātu. Apvienotā karaliste atstāja Eiropas Savienību, lai būtu brīva. Un es varu teikt, ka regulas un direktīvas, ja būs nospiedošas, tad citas nācijas sekos. Un tagad Gonzales Panskungs pusotru minūtu. Andrej, sveicam atkal mājās. Kā visjaunākā dalībvalsts ir šajā postenī parāda to, ka vienīgais ceļš Eiropas Savienība ir paplašināšanās. Neskaidrība vēstījumi par paplašināšanos ir jāpārtrauc. Tie jauc prātus mūsu sabiedrotajiem, tie mazina mūsu ticabilitāti un atver durvis citām lielvarām ar tumšām interesēm lai tās ieņemtu mūsu vietu. Aizverot durvis Balkāniem, eh, mēs sāktu Eiropas graušanu apsveicu plānu par Eiropas eh, nākotnes konferenci. Pēc Brexit sāpēm ir jānorāda ar pirkstiem uz separatistiem, nacionālistiem un šķēlējiem. Nacionālisms ir miera naidnieks. Un kā jau Andrija tu norādīji, mums ir jāizstāv tiesiskums ar visiem spēkiem, mums ir jārespektē tiesu, tiesnešu neatkarība, mums ir jārespektē viņu lēmumi un šīm parlamentam ir jāpieņem tiesu un tiesnešu lēmumi ja tas vēlas atzīt, ka eh, tas respektē tiesiskumu, tad ir jāņem vērā tiesu lēmumu. Es ceru, ka tās prezidentūras laikā Brexits būs pēdējā parādība, kas notiek, ka tā būs pēdējā šķiršanās Eiropā un Brexit būs arī pēdējā nacionālistu uzvara. Thank. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Picuļ uz vienu minūti. Paldies, priekšsādētāji! Rekovičs kungs. Ir liels prieks šodien diskutēt ar pirmo Horvātijas prezidentūru Eiropas Savienībā. Tāpat eh, jāatzīmē, ka jūsu programmā ir iekļautas salas, kas var būt līderis eh, enerģijas eh, pārejas laikā. Jūs esat valsts ar vairāk nekā tūkstošu salām, Kā esat iecerējuši stiprināt šo savu precus? Nākošais jautājums - paplašināšanās. Drīzumā Zagrebā notiks uh, samits, kurus uh, eh, arī izskanēs parlamenta rekācijas. Nesen tika aicināts uzsākt iestājas sarunas ar Maķedoniju un uh, Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Es domāju, ka ir ļoti būtiski tas, lai uh, konferencē par Eiropas nākotni piedalītos arī uh, rietumu un Balkānu valstis. Mēs apzināmies, cik grūtas ir sarunas, ka e, e, process tiek bloķēts. Tomēr šķiet Parīze maina nostājas pozitīvāk. Un tāpat, kas notiks ar valstīm, kas sekotās ieteikumiem. Paldies, dākošais runātājs deputāts Kučoks. Andrei Plenkovičs kungs, atkal sveicam jūs mājās man vajadzētu sveikt Horvātijas prezidentūru eh, sakarā ar ambiciozo programmu. Šis bija ļoti nozīmīgs sākums uh, Eh, jaunajam gadam. Eh, it īpaši no komisijas puses, kur sacīja, ka jābūt Zagrebe zaļai gaismai Albānijai un Ziemeļmaķedomijai. Taču es gribu paturēt prātā pagājušā eh, gadu stundas. Pirmkārt, mēs nedrīkstam solīt to, kas nav izpildīts. Otrkārt, globālā realitāte šobrīd, šobrīd ir tāda, ka mēs nevaram vairāk atļauties paturēt Rietumbalkānu valstis. Uh, aizmuguras dārziņā. Tām ir jākļūst par neatņemamu sastāvdaļu no Eiropas. Un turpmākās nedēļās mēs dzirdēsim ļoti svarīgas iniciatīvas. Pirmkārt, lai sāktu gatavot jauno iestājas metodiku Rietumbalkānu valstīm Eiropas Savienībā, tās ir jākonsultē. Pretējā gadījumā eh, process būs neveiksmīgs jau no paša sākuma. Otrkārt, kā jau kolēģis Picos sacīja konferencē par Eiropas nākotni ir jādod iespēja piedalīties ikvienam kandidātam. Paldies un sveicu jūs vēlreiz, Plenkovičs kungs. Lūdzu, ir, ir, e, ievērēt, ievēlēt runas laiku. 10 sekundes klāt vēl ir pieņemama, bet 20 nē. Nākošais runātājs ir deputāts Krāks. Premjerministra kungs, šodien pirms 28 gadiem apmēram Horvātija. Uh, tika atzīta kā neatkarīga valsts no lielākās daļas Eiropas valstu, un tagad jūs sēžat šeit eh, kā prezidentūras priekšsēdētājs, ar to jūs, jūs apsveic, bet man ir jāatzīst, ka izlasot jūsu programmu bija nedaudz vīlies. Jūs runājāt par uh, kandidātu valsti Turciju, jūs vēlaties Kosovu uzņemt Eiropas Savienībā, Es nedomāju, ka Franjo Tučmans, jūsu partijas dibinātājs, būtu atbalstījis šādu politiku. Es nevaru iedomāties, ka vairākums eh, Horvātijas iedzīvotāji atbalsta šādu politiku, un es varu jūs tikai brīdināt šeit. Uh, eh, kā uh, eh, Eiropietiem, um, ka jums būtu jāizno tāda politika, kas ir pretrunā jūsu uh, valsts iedzīvotāju viedokli. Paraugieties, cik daudz cilvēku brauc prom no jūsu valsts un uh, Eh, ja jūsu partijas dibinātāja grāmatu izlasītu par uh, Horvātiju, tad eh, jūs atradīsiet tur labākas atbildes par Eiropas nākotni nekā šobrīd dara komisija vai parlaments. Eiropas Savienība ir lielākā ekonomiskā telpa pasaulē ar zemāko izaugsmu. Tā ir zemākās investīcijas, bet 3 miljardus eiro mēs vēlamies izdot klimata pārmaiņām, kas nav nākotnes tehnoloģija, pat ja vairākums uzskata atšķirīgi. Līdz ar to Eiropas jautājuma risināšanu jūs varat par to izlasīt Tučman grāmatā drīzāk un nevis atgūt šeit 90. gadu garu. Mums vajadzētu atgriezties pie veselā saprāta. Lielas supranacionālas struktūras neko nedod. Jūs, kā Dienvidslāvijas bērni, to zināt daudz labāk nekā mēs. Paldies. Tagad viena minūte Tošanovska kungam, lūdzu. Premjera kungs prezidentūras prioritāšu programmā transporta un eh, komunikācijas un enerģijas sadaļā jūs runājat par klimata neitrālu Eiropas Savienību un enerģijas savienības īstenošanu. Es gribētu jums uzdot jautājumu. Eh, gribu jūs aicināt drīzāk eh, būt uzmanīgiem, ieviešot šos mērķus. Tie ir sarežģīti gan tehniski, gan ekonomiski. Esmu satraukts, ka um, drīz pēc tam, kad noteiksim uh, Eh, mērķus rūpniecības nozarēm, eh, tos uzreiz gribēsim jau paaugstināt. Es gribētu aicināt eh, koncentrēties uz apvārsnes Eiropa programmas stiprināšanu. Ja mēs nevēlamies uh, disproporcionāli palielināt izmaksas, šo lielo jautājumu nevar atrisināt bez jaunām zinātniskām atziņām. Es uzskatu, ka Horvātijas prezidentūra veiksmīgi vedīs sarunas par finansējumu apvārsnim Eiropā. Es vēl jums veiksmi, premjerministra kungs. Tagad Puždemona kungs, lūdzu. President, Prime... Priekšsēdētāji, premjerši, ir liels prieks sveikt eh, Horvātijas prezidentūru Eiropas Savienībā. Valsti, kuras nesen iegūst savu neatkarību un kas ir parādījusi sevi kā uzticama Eiropas Savienības dalība valsts. Es vēlos pateikties premjeram Plenkovičam par dialogu stip, atbalstīšanu starp Spāniju un Kataloniju. Katalonija šobrīd ir iekšējā Eiropas lieta un būs klātesošā Horvātijas prezidentūras laikā. Tāpēc ir jāatrod politisks risinājums caur dialogu un sarunām. Eiropas Savienībai ir jāatrod kopējs demokrātisks mehānisms, lai panāktu nodrošinātu pašnoteikšanos. Represija nedrīkst būt risinājums. Ir pienācis laiks Eiropas politiķiem runāt un parādīt pasaulē to, ka vislabākais ir pašnoteikšanās veids, lai atrisinātu teritoriālus konfliktus ne tikai Eiropā, bet visur pasaulē. Paldies! Vai es varu tikai minēt divos, divas zilās kartas jautājumus? Vai jūs uz, pieņemsiet šos jautājumus? Nē. Labi, paldies. Tātad šie pieprasījumi ir noraidīti. Tagad Moresāna kungs pusotra minūte, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, premjerministra Plenkoviču, sveicu atgriešanos Eiropas parlamentā. Ir lieliski redzēt, ka Horvātija vadīs turpmākos sešus mēnešus Eiropas Savienību. Jūs tagad esat modelis, paraugs visam Rietumu Balkānu reģionam, un jūsu vadībā Horvātija ir sasniegusi ekonomisko stabilitāti, jūs vēlties iestāties Eirozonā drīzā nākotnē, un Horvātija jau atbilst visiem kritērijiem, lai iestātos Schengen zonā. Horvātija ir paraugs visiem Rietumu Balkāniem Mums ir vajadzīgs divas lietas. Mums ir vajadzīgs, lai pārējās Rietumbalkānu valsts veiktu reformas, un otrkārt mūs, mums, kā Eiropas Savienībai, ir jāievēro mūsu solījumi Rietumbalkāniem. Mums ir jāpavērt durvis šīm valstīm. Jūs esat Eiropas daļa, jūs iedaraties Eiropas Savienībā, un mēs vēlamies jums palīdzēt ceļā uz ES. Jebkurš ieguldījums, ko Horvātijas prezidentūra var dot šajā virzienā, būs vēsturiski nozīmīgs. Un premjer Plenkovičs, jūs zināt, ka Eiropas parlaments, uh, to jūs ļoti labi pazīstat, un jums ir iespēja to parādīt arī sarunās kas mums būs par Eiropas budžetu. Eiropas parlamenta filosofija um, budžeta sarunās ir sākojuši. Mēs vēlamies pienācīgi finansēt gan vecās, gan jaunās prioritātes. Vecās prioritātes ir bijušas uh, desmitiem gadu svarīgas, jo tās ir svarīgas, nevis novecojušas bet uh, mēs vēlamies arī uzsvērt jaunas prioritātes - vidas aizsardzību, klimata pārmaiņas. Lūdzu, esiet parlamentu pusē un pasakiet saviem kolēģiem Eiropa padomē, ka Uh, jaunām prioritātēm ir vajadzīgs jauns finansējums. Pasakiet uh, viņiem, ka ir uh, jāparāda ar darbiem, jāpild savu vārdos doties solījumu ar darbiem un parūpējieties, lai Eiropas budžets tiktu labi iztērēts un veiksmi jūsu prezidentūras laikā. Paldies! Danielson kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! ka devāt man vārdu, un paldies arī premjerministra kungam par eh, to, ka viņš stādīja priekšā prezidentūras eh, prioritātes. Šis ir ļoti svarīgs brīdis, kad mēs nosprožam kursu turmākajiem pieciem gadiem, un es kā sociāldemokrāts uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, lai mēs strādātu pie sociālā sektora veidošanas, eh, jārunā arī par darba drošību, Tas ir ļoti svarīgi. Ir 4000 eiropiešu, kuri iet bojā darba vietā katru gadu. 8000 saslimst ar vēzi, tāpēc, ka darba vietā saskars ar kaitīgām vielām. Decembrī padome pieņēma jaunu stratēģiju, lai panāktu um, to, ka neviens nesaslimst ar vēzi darbvietā un arī neiet bojā savā darbvietā. Pie tā mums ir jāstrādā, un es ceru, ka Horvātijas prezidentūra šo jautājumu iekļaus augstu savu prioritāšu sarakstā. Mums ir jāpanāk jauna stratēģija veselībai un darb, drošībai darbvietā. Tagad Bizoto kundze vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mums ir žēl, ka jāklausās atkal šie tukšie Eiropas solījumi. Ir konflikts pie mūsu robežām Lībijā, bet Eiropa neko nedara. Mums ir aizvien vairāk nelegālu ieceļotāju, kas uh, dodas uz uh, Itāliju, un uh, Eiropā valda sveši spēki, bet tajā pašā laikā Eiropa um, dod miljonus diktatoram Erdoganam. Uh, Un uh, tas uh, varbūt izklausās, uh, ka tie ir tādi nepatiesi apgalvojumi, bet tā tas ir. Un tas ir Merkels kundzes un arī jūsu dēļ, Fonterlajens kundze. Ko jūs vēl gaidāt? Kāpēc jūs šeit gaidāt, lai ECB kaut ko darītu? Nākotnē Eiropas Savienība vairs nevarēs noteikt citiem, ko darīt. Paldies, tagad Rūskungs, lūdzu. Dank u, voorzitter. Paldies, priekšsādātāji. Eiropas Savienība vēlas atteikties no fosilajiem kurināmajiem, jo viņi Eh, tātad viņi uzskata, ka eh, CO2 ir problēma, bet eh, ar vēja enerģiju vien tas nebūs iespējams, jo projām būs vajadzīga kodolenerģija. Šā gada 9. janvārī Timermans kādā Nīderlandes avīzē izsakās par kodolenerģiju, ka tā ir pārāk dārga un nav ilgtspējīga, bet tā tas nav. Vēja ģeneratori un saules paneļi Pēc 20 gadiem būs atkritumu kalns, un uh, mēs nezinām, kā mēs to visu utilizēsim. Francijā ir 70% kodolenerģija, un uh, kilovatstundas cena ir pusi no Vācijas uh, elektrības cenas. Tā pašā laikā tur tiek investēts atjaunīgās enerģijās. Vēja uh, ģeneratori un saules paneļu parki aizņem daudz vietas, un uh, ir. Uh, vajadzīgi dažādi citi risinājumi, un uh, sarežģīti ir šīs jautājums risināt, bet mums taču ir jāsaglabā mūsu konkurētspēja attiecībā pret ASV un Ķīnu, citādi tiks zaudētas darba vietas. Tāpēc es vēršos pie uh, Horvātijas prezidentūras, ielieciet darba kārtībā uh, kodolenerģiju. Paldies, tagad Dorfman kungs, viena minūte lūdzu. Godātais padoms priekšsādātāja kungs, komisijas priekšsādātājs kundze, apsveicu Lekviņš kungs jūs ar jūsu ambiciozo darbu programmu jūs pirmajai prezidentūrai. Gribētu norādīt uz to, ka ir svarīgi arī, lai lauksaimniecības politika uh, paliktu centrāla darba programmā, jo īpaši, kad ir runa par uh, DFS, mums Eiropā ir vajadzīga dzīvot spējīga un uh, lauksaimniecības lauksaimniecības vīde, un lai tā būtu, tad ir vajadzīgi zemnieki, lauksaimnieki, kas apdzīvo šo zemi un tur strādā. Un šobrīd zemnieki, lauksaimnieki bieži vien uh, prasa, un tas tiek uh, aizmirsts, ka viņiem ir vajadzīgi arī ieņēmumi, un šiem uzņēmumiem ir jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem, jo tikai tad cilvēki paliks šajos reģionos un strādās savās saimniecībās. Un mums vajadzīga atkal uh, politika, kas vairāk pievēršas ģimenes saimniecībām un nevis lieliem investoriem, kas atbalsta tos, kas tiešām strādā uz lauka, kas ar savām ģimenēm apstrādā zemi. Un uh, jūsu prezidentūrā pie, jūs strādāsiet pie DFS un pieņemsiet arī lēmums par KLP, uh, un tādējādi jūs varat veidot nākotni. Paldies, tagad viena minūte Jungērijas kundzei. Paldies, priekšsādātāji. Es, es gribu sākt ar apsveikumu vārdiem eh, premjeram Plenkovičam visu to labāko pirmajā prezidentūrā Horvātijai. Kopš eh, iestāšanās, eh, tā ir jūsu pirmā prezidentūra, un to jau daudzi runātāji teica, ka Brexits aizvien vairāk tuvojas, un uh, mēs nedrīkstam aizmirst eh, to, ka tā iemesls ir tas, ka pilsoņi neizjūt pienācīgu atbalstu. Mums ir vairāk jārūpējas par ilgtspējīgu sociālo attīstību, um, par pamatu ņemot mūsu daudzgadu finanšu schēmu, bet sarunas vēl nav tā uh, veiksmīgi sākušās. Es gribētu jautāt. Um, Horvātijas prezidentūrai, kā jūs paredzat, paredzēt uh, pienācīgus līdzekļus sociālajiem pīlāram, uh, Uh, lai uh, varētu šos te uh, mērķus īstenot. Prezidentūra iestājas par sociālo ilgtspēju un saka, ka nevienu nedrīkst atstāt novārtā. Mums ir vajadzīgs sociālais progress, un es jums vēlu veiksmi šajā darbā. Paldies, Ranžēla kungs, vienu minūtu. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētājs, premjerkungs. Uh, komis, eh, komisijas priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos apsveikt eh, Horvātijas prezidentūru un it īpaši premjeru Blenkoviču. Ne tikai tāpēc, ka eh, Horvātija, kas ir visnesenākā dalība valsts, bet Eh, tā arī tāpēc, ka eh, Horvātijas premjeri Plenkomičs ir viens no Eiropas premjeriem, kurš ir vislielākais Eiropas politikas atbalstītājs, un esmu pārliecināts, ka šī prezidentūra eh, strādās Eiropas intereses. Tāpat vēlos pasvītrot, kā atvērtība balstāmiem, Balkānu valstīm un atbalsts reformām šajās valstīs ir ļoti nozīmīga, un ir skaidrs, ka nebūs Eiropas bez. Balkānu valstu integrācijas. Tāpat arī es gribēju uh, apsveikt prioritātes kohēzijas un daudzgadu finanšu schēmas uh, sakarā un ir tīpaši apsveikt apņemšanos strādāt pie konferences par Eiropas nākotni, jo uh, bija pat šaubas par šo konferenci, taču ar Horvātijas uh, prezidentūras un komisijas atbalstu ir panākts pilnīgs eh, atbalsts šai konferencei. Paldies, Karluš Zoriņu! Eh, e, spēcīga Eiropa izaicinājuma pasaulē. Tādā veidā Horvātija uzsāk savu pirmo rotājošo prezidentūru un uh, vēlos eh, nodot viņiem savus vissirsnīgākos apsveikumus, veidojot Eiropu, kura var attīstīties, virzīties ambiciozā veidā, tai skaitā runājot par daudzgadu finanšu schēmu, lai veicinātu konverģenci un stiprinātu pašresursu jautājumu. Tādu Eiropu, kas nodrošina labāku saistījumu, kas labāk piesaista savus pilsoņus unikālajam mieru, demokrātijas un brīvības un drošības e, projektam. Tāda Eiropa, kura pasargā, kurā respektē taisnīgumu, ir iecietīga, kura neatstāja nevienu iepakaļ pārējais laikmetā. E, Eiropa ar ietekmi, e, kurā atbalsta savas vērtības, kura rīkojas konkrēti un kas ir kā iedvesmo, iedvesmu citām tautām un teritorijām.